Un uzreiz ķersimies klāt pie pirmā darba kārtības punkta. Tas ir eh, padomas un komisijas paziņojumi par Eiropas Savienības un dalību valstu veiktiem pasākumiem Sīrijas eh, konflikta izraisīto bēgļu plūsmu problemātikas risināšanai. Pirmais eh, pieteicās runāt padomas priekšsēdētājs pārdā, padoms pārstāvis Leskovičus kungs, ministra kungs. Lūdzu, jums vārds. Good morning. Labrīt, prieksēdētāja kungs, godātie deputāti. Pēdējo divu gadu laikā konflikta gaitā Sīrijā mēs esam pieredzējuši vairākus traģiskus gadījumus, bet eh, šā gada septembrī bēgļu plūsma, kuri dažādās valstīs gaida uzturēšanās atļaujas, ir pārsniegusi miljonu. Pusi no tiem ir bērni un sievietes. Mēs šodien par to runāsim, bet eh, bēgļu plūsma no Sīrijas ir strauji pieaugusi un šobrīd tā jau pārsniedz vienu miljonu. Tā ir šausminoša realitāte gan tiem, kuru dzīve ir tikusi iespaidot kara apstākļos, bet eh, tā ir trauma un tas ir izaicinājums mums visiem, visiem, kas ir Sīrijas kaimiņi. Un eh, ja vien situācija Sīrijā pavisam drīz neuzlabosies, tad, Amer tad apvienotās nācijas paredz, ka šā gada laikā viena bēgļu plūsma palielināsies līdz 3,2 miljoniem. Sīrijas e, pilsoņu plūsma uz Eiropu ir būtiski pieaugusi un e, padoma ar bažām sako līdz notikuma attīstībai Sīrijā un izprot, ka dalību valstis sastapsies ar lielāku bēgļu plūsmas izaicinājumu nākotnē. Par šiem jautājumiem mēs runājam arī iekšlietu ministru padomē pavisam nesen. Un visas dalību valsts ir viensprāts, ka būtu kaut kas jādara, lai palīdzētu bēgļiem no Sīrijas. Padoma ir izveidojusi speciālu komisiju, kura ir apmeklējusi valstis, kurās migrantu plūsma no, plūsma no Sīrijas ir īpaši plaša. Mēs izprotam, ka gan iedzīvotājiem, gan arī valdībās eh, Irākā, Jordānā, Libānā un Turcijā ir eh, jārīkojās, lai palīdzētu Sīrijas bēgļiem. Un arī mums ir jāiestājas par tiem, kas ir zaudējuši visu savā dzīvē. Mēs eh, pamudināsim un palīdzēsim Sīrijas kaimiņu valstīm. Un vienlaicīgi mēs izprotam, ka arī starptautiskā sabiedrība ir atbildīga, lai palīdzētu tiem, kuri ar visu sirdi un dvēseli palīdz Sīrijas bēgļiem. Eiropas Savienība un tās dalību valsts vienmēr ir jau agrīnā krīzes eskalācijas brīdī par, palīdzējusi Sīrijai un tās kaimiņiem un mēs izprotam Sīrijas bēgļu bēdas un ciešanas gan Sīrijā pašā, gan ārpus tās. Patreizējās ekonomiskās krīzes laikā tas ir īpaši svarīgi izprast, ka palīdzībai ir jābūt speciāli novirzītai. Šobrīd krīzes palīdzībai novirzītā nauda no dalību valstīm pārsniedz 1,5 miljārdus eiro, un dažādu citu instrumentu ieskatos, mēs, ietvaros mēs runājam par 12 miljardiem. Pavisam kopā dalību valstis būs eh, sarūpējusi 1,9 miljārdus eiro, un eh, mēs vēlamies palīdzēt tiem, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams un eh, mums ir jāpalīdz arī Eiropas Savienības pilsoņiem. Šai rīcībai, kas ir domāta humanitārās palīdzības nodrošināšanai, ir jātiek nekavējoties novirzītai uz tiem reģioniem, kur tas ir nepieciešams. Eiropas Savienība izskata iespēju arī atbildēt eh, ilglaicīgākā periodā, atbalstot valstis un reģionus, kurus eh, bēgļu plūsma ir piemeklējusi vissmagāk. Mēs sadarbosimies arī ar starptautiskajiem partneriem, sadarbo, sadarbojoties un izveidojot reģionālās attīstības programmu, kas ir domāta vidēja laika periodu un ilglaicīgu izaicinājumu risināšanā. Šī programma sāks strādāt nākamajā gadā. Padomi ir izvērtējušās programmas visus punktus un pamudinās komisiju strādāt eh, šās programmas izpildē. Sīrijas bēgļu plūsma uz eh, Eiropas Savienības dalību valstīm šobrīd tiek izskatīta Eiropas Savienības līmenī, un eh, domājam, ka tam varēs tikt novirzīta nauda no Eiropas Savienības bēgļu fonda sarunas eh, starp visām trim institūcijām ir vienojušās, ir nonākusi pēc secinājuma par to, kā šo naudu izmantot. Godātie deputāti, Šajā trešdienas rītā mēs runājam par Sīrijas bēgļu plūsmu, bet tomēr galvenais uzdevums ir izveidot Sīrijā miermīlīgu un demokrātisku valsti. Mēs vienmēr esam uzsvērusi to, cik svarīgs ir politisks risinājums, un vienīgais risinājums šim kar, karam ir politisks dabas. Mēs iestājāmies par nekavējošu kara darbības pārtraukšanu Sīrijā apvienoto nāciju nosodījums par, Sīrijas izman, par ķīmisku ieroču izmantošanu Sīrijā arī atbalsta mūsu celti, centienus. Un eh, arī Hāgas atbildīgā bēgļu iestāde ir pieņēmusi lēmumu un nosodījusi Sīrijas rīcību. Tas ir izvirzījis kritērijus pasaules sabiedrībai nosodīt masu iznīcināšanas līdzekļu izmantošanu, un e, augustā notikušais noziegums joprojām prasa savu atrisinājumu. Tam ir nepieciešama starptautiskās sadarbības iesaistīšanās. Eiropas Savienība vienmēr ir uzsvērusi to, cik svarīgi ir apvienoto nāciju līmenī pieņemt rezolūciju un nosodīt nosodīt ķīmisko ieroču izmantošanu. Mums ir jāizmanto patreizējais vēsturiskais brīdis. Startautiskā līmenī mēs sadarbosimies ar visām iesaistītajām pusēm - Krieviju, ASV, apvienotajām nācijām, daudzām arābu valstīm, lai starptautiski veidotu atbildi un nosodītu Sīrijā notiekošo. Mēs vēlamies vēlreiz uzsvērt to, cik svarīgs ir 12. gada jūnijā Ženēvā pieņemtais lēmums, un mēs vēlamies organizēt konferenci par Sīriju pēc iespējas ātrāk. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti! Pēdējo divu gadu laikā Sīrijas konflikts ir eskalējis šausminošos apmēros, un šobrīd mēs to pavisam droši varam saukt par pilsoņu karu un Sīrijai nepieciešamā humanitārā palīdzība ir lielāka nekā jau kad agrāk. Un Eiropas Savienība kopā ar tās dalību valstīm palīdzēs nodrošināt normālas dzīves apstākļus Sīrijā. Šobrīd mēs mēģinam apkopot Eiropas Savienībā pieejamos resursus palīdzības sniegšanai. Padome ar cerībām skatās uz parlamentā šodien pieņemt paredzēto rezolūciju. Un eh, mēs vienmēr esam augstu novērtējuši parlamenta intensīvo un ciešo Sīrijas notikumu līdz sekošanu. Daudzās citās politikas lomās arī institūcijām ir jārīkojas koordinētāk un aktīvāk. Un eh, Eiropas Savienības dalību valstīs un tās institūcijās ir apkopota ļoti augstvērtīga pieredze. Paldies! Dank, minister, die... Paldies, ministra kungs! Komisijas paziņojumu šodien mums sniegs komisārs Mišels Barņē. Lūdzu, jums vārds, komisāra kungs. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Paldies uh, arī jums, uh, dāmas un kungi deputāti, par to, ka ierosinājāt šīs uh, steidzamības debatas par tik traģisku tēmatu. Dželģevs kundze ir Ņujorkā un kolēģi Malmstrēma šobrīd kopā ar Barozo kungu ir Lampedūzā un viņi lūdza uh, man viņu vārdā izteikties, un eh, tāpēc došu jums komisijas eh, viedokli pēc tam, kad tagad izteicās Lietuvas eh, ministra vietnieks. Pirmie vārdi, protams, būs atsaucoties uz klusuma brīdi, kuru jūs ievērojāt. Mēs arī gribētu no komisijas puses paust mūsu solidaritāti, līdzjūtību visiem uh, upuriem, ģimenēm uh, pēc šīm te jaunajām uh, katastrofālajām uh, epizodēm, pēc tragēdijas Lampedūzā, piemēram. Ir tātad konstatēti uh, šie te um, bēgļi, kas ir bēguši no uh, tuviem austrumiem, no Āfrikas. Uh, un gājuši bojā. Nesenās starptautiskās iniciatīvas, jo īpaši uh, Krievijas un Amerikas vienošanās par uh, ķīmisko ieroču iznīcināšanu Sīrijā, kas uh, tur eksistē, un apvienoto nāciju rezolūcija, protams, uh, padara mazāk iespējamu uh, militāru iejaukšanos, kā tas sākotnēji tika paziņots no ASV un to sabiedroto puses. Uh, Tas nozīmē, ka eh, situācija Sīrijā stabilizējas un eh, tomēr eh, militārās operācijas uz vietas turpinās. Eiropas Savienība ar kolēģis Ketrīnas Eštons starpniecību, augstās pārstāvs starpniecība ir uzsvērusi, cik svarīgs ir politisks risinājums. Tas ir nepieciešams. Uh, Un eh, tas ir vienīgais veids, kā eh, pārtraukt šo karu. Un a, eh, drošības padomē arī ir jārīkojas un jāpārtrauc šis konflikts. Eiropas Savienība ir norādījusi, ka tā ir pieejama, ka tā atbalstīs a, visas paredzētās darbības šīs rezolūcijas ietvaros un arī a, padomas lēmumu ietvaros un Eiropas Savienība. Um, turpina uh, sadarboties ar ķīmisko ieroču aizliegumu organizāciju, lai um, pārtrauktu šo uh, konflikts. Ir ļoti svarīgi, kā jau Ketrīna Eštona teica, izmantot šo brīdi uh, un starptautiskajā sabiedrībā strādāt ar visiem mūsu partneriem, bet uh, arī ar apvienotajām nācijām, ar arābu valstīm. Uh, lai veidot kopīgu starptautiskās sabiedrības reakciju. Drošības padomas eh, rezolūcijā ir eh, arī apliecinājums 2012. gada 30. jūnija Ženovas vienošanās teiktajiem, ka ir jāsasauc pēc iespējas drīzāk starptautiska konference. Un kā jau to skaidri teica eh, ministra kungs, Sīrijā mēs runājam par vienu no lielākajām uh, Uh, starptautiskajām krīzēm, uh, jo trešdaļa iedzīvotāji ir bēgļu gaidās, uh, jau vairāk kā divi miljoni um, bēgļu ir reģistrēti ANO bēgļu komisariātā, un tas ir kaimiņu valstīs - Jordānijā, Libānā, Turcijā, Irākā un Ēģiptē ir lielākais skaits bēgļu. Uh, un Eiropas komisijas vārdā gribētu uzsvērt, ka šo uh, valstu uh, iestādes ļoti aktīvi strādā, lai paustu solidaritāti Sīrijas bēgļiem. Augstais komisārs ANO uh, lēš, ka šā gada beigās uh, Sīrijas bēgļu skaits uh, kaimiņu valstīs uh, sasniegs 3 līdz 3,5 miljonus cilvēku. Uh, Eiropas Savienība būs viena no galvenajām, kas sniegs palīdzību šiem bēgļiem. Vairāk kā 2 miljārdi eiro jau tika atvēlēti kopš 2011. gada beigām. Tos atvēlēja Eiropas Savienība un dalībvalsts un arī jūs parlaments iesaistījās, lai sniegtu humāno palīdzību. Eiropas Savienība ir lielākais donors šajā krīzē bet mums arī, protams, ir zinām ierobežojumi. Un precizēšu arī to, ka vairāk kā puse, 56% no šīs eh, humanās palīdzības, ko sniedz komisija un dalība valsts, tiek vērstas uz eh, Sīrijas kaimiņu valstīm, un 44% no šīs palīdzības eh, ir atvēlēta pašai Sīrijai, lai būtu tātad šie līdzekļi. Kaimiņu valsts Libāna un uh, Jordānija arī norāda, ka viņu kapacitāte un viņu sniedzamie līdzekļi ir sasnieguši savas robežas, jo valstīm nav vienkārši sniegt šo palīdzību, un Eiropas Savienībai būtu jānodrošina, lai visās kaimiņu valstīs bēgļi saņemtu pietiekumu humāno palīdzību un arī juridisko aizsardzību dāmas un kungi deputāti. Reģionālās aizsardzības programma pabeidzot pirmo īstermiņa un vidēja termiņa programmu, arī tiek gatavota. Mums ir cieša sadarbība ar dalībvalstīm un starptautiskiem partneriem. Šī reģionālās aizsardzības un solidaritātes programma tiks vērsta uz uh, aizsardzību un arī uz attīstības iniciatīvu Jordānijā, Libānā un Irākā un nāks par labu ne tikai Sīrijas bēgļiem, bet arī citiem bēgļiem, kas uh, ierodas no citām uh, valstīm un citām kopienām. Un Antonio Guterres, uh, um, bēgļu komisārs, aicināja arī desmit tūkstošu sīriešu uzņemt Eiropā, bet ir uzņemti tikai divi tūkstoši. Uh, Uh, Vācija, Somija, Austrija, Dānija, Ungārija, Luksemburga, Zviedrija, uh, Nīderlanda un Īrija ir uh, izlēmušas atvēlēt šiem bēgļiem vietas savās valstīs. Eiropas komisijas vārdā gribētu pateikties šīm dalību valstīm par solidaritāti uh, jo tās sniedz būtiski ieguldījumu mūsu kolektīvajos pūliņos, palīdzot Sīrijas bēgļiem, un es aicinu citas dalību valsts arī sakot šim piemēram. Vairāk kā, es atvainojos, gandrīz 50 e, tūkstoši sīriešu ir kopš krīzes sākuma e, prasījuši patvērumu Eiropas valstīs kopš krīzes sākuma. Lielākā daļa pieteikumu tika iesniegt Zviedrijā un Vācijā. Un mēs uh, redzam arī, ka Sīrijas bēgļi izvēlas ļoti dažādus ceļus, lai ierastos uh, um, Eiropā vai nu pa sauszemi, caur Turciju vai arī caur vidusjūru. Um, un ar šo te Lampedūs traģēdiju redzam arī, ka uh, daži izvēlas šo uh, tālo ceļu caur Itāliju. Uh, Un mēs zinām, ka bieži vien šo nokļūšanu organizē noziedzīgie tīkli, eh, kas izmanto šo bēgļu, migrantu eh, izmisumu stāvokli. Un eh, Lampedūzas traģēdija atkal un atkal uzsvēra vairākas būtiskas un smagas lietas. Tātad Lampedūzas iestāžu un um, iedzīvotāju uh, solidaritāte tika pausta un par to paldies. Uh, bet ir jāstrādā daudz efektīvāk, nedrīkst ieslīgt pašapmierinātībā, jācīnās pret šiem noziedzīgiem tīkliem un e, ir jāuzlabo um, e, glābšanas un solidaritātes operāciju apjoms un kvalitāte Eiropā. Un tieši to uh, vakar mana kolēģa Cecilija Malmstrēma piedāvāja vakar um, iekšlietu uh, padomēji. Protams, šo bēgļu plūsma Eiropas virzienā nav salīdzināma ar uh, to uh, plūsmu apjomu, kas uh, atrod vietu kaimiņu valstīs, Sīrijas kaimiņu valstīs. Un tomēr uz Eiropu ceļojošo bēgļu skaits arī pieaug un daudzas dalībvalstu sistēmas arī saskars ar šīm plūsmām. Bulgārija, Kipra, Grieķija ir valstis, kurās pirmajās ierodas eh, bēgļi, un tās šī krīze ir skārus visvairāk. Arī Itālijā ir eh, jau pieaugušie bēgļu skaitļi, kas ierodas pie viņiem. Mums ir jāgatavojas iespējai, ka mūs var skart vēl lielāka bēgļu eh, plūsma. Uh, un Eiropas patvērumu birojs, eh, Frontex eh, strādā pie šiem jautājumiem. Un ir bijušas arī ciešas konsultācijas ar Startautisko migrācijas organizāciju. Un eh, Bulgārijā, Grieķijā un Kiprā tiek skatīt šie jautājumi. Un uh, tur konstatētā situācija parāda, ka ir ļoti svarīgi sadarboties. Šis vairs nav nacionāls jautājums, tas ir Eiropas jautājums. Uh, un uh, atbilde nav uh, noslēgt mūsu robežas, nav jēgas iebarikādēties. Uh, tas neko Eiropai nedos šeit, uh, vajadzētu tieši vairāk Eiropas sadarbības. Šī krīze skar mūs visus, un mums visiem ir jārīkojas uh, pēc iespējas solidārāk. Dāmas un kungi deputāti, mēs jau esam veikuši virknu pasākumu, lai atbalstītu dalībvalstis, lai nodrošinātu saskaņot Eiropas Savienības pieeju uh, sadarbojoties ar Frontexu, eh, komisija ir eh, sniegus Eiropas līdzekļus eh, dažādu fondu ietvaros un kopējās organiz... operācijas, ko uh, koordināja Frontex uh, vidusjūrā un arī pie sauzemes uh, robežām un arī dalību valstu atbildīgās iestādes piedalās šajās operācijās, tām ir um, precīzi jāievēro Eiropas likumdošana un arī apakaļ nenosotīšanas princips, kas ir ļoti svarīgs. Un uh, dalībvalstīm ir jādarbojas efektīvi, izmantojot uh, pieejamos līdzekļus šajā krīzē. Uh, un jāņem vērā tie izaicinājumi, kas mūs sagaida arī nākotnē, jābūt eh, gataviem sniegt papildus finansējumu. Un budžeta lēmēji iestādēm tas būtu jāapzinās, eh, proti ir jāfinansē šīs operācijas, ir jāintensificē um, mūsu darbība, uh, un jāatbalsta skartās dalība valstis. Un ja situācija vēl vairāk pasliktināsies, kas diemžēl ir iespējams, tad mums ir jāreikinās, ka vēl vairāk cilvēku ieradīsies Eiropā, un Frontex aģentūrai būtu jābūt gatavai stiprināt šīs kopīgās operācijas, un tas nebūs iespējams bez dalību valstu iesaistes. Uh, kas, eh, kam būs jāsniedz papildus līdzekļi un jākoordinē operācijas, un eh, tas viss ir jāīsteno budžeta taupības apstākļos. Es domāju, ka tas man jums nav jāstāst, jūs situāciju apzināties. Vēl par eh, to, kas tika ied, izdarīts, proti 2008. gadā tika radīts pilsoniskās aizsardzības, civilās aizsardzības sistēma. Žorževas kundze daudz ir strādājusi, lai Mm, radītu tādu uh, kopīgu uh, sistēmu, uh, koordinācijas sistēmu, lai cīnītos ar dabas katastrofām, piemēram, bet arī ar šādām cilvēku un uh, humanām katastrofām, kā, piemēram, ir šī Sīrijas bēgļu krīze. Un pēdējais punkts, ko gribēju pieminēt, ir tāds delikāts. Um, ir Sīrijas krīze šajā reģionā un arī citas krīzes, uh, kas rada arī terorismu draudus. Uh, Eiropā, un te ir runa par uh, ārzemju kaujiniekiem. Uh, piemēram, uh, no uh, Eiropas ļoti daudzi dodas uz šīm konfliktu valstīm, un um, pat nav varbūt tādi pierādījumi, ka šie kaujinieki iesaistītos uh, uh ekstrēmistu grupās un darbībās. Uh, tomēr zinām, ka šāds iespējas ir, ka. Um, var tikt vērsti uzbrukumi pret Rietumvalstu un Eiropas interesēm. Un tieši tāpēc uh, papildus šiem solidaritātes uh, un humanās palīdzības aspektiem, kas ir saistīti ar Sīrijas krīzi, mums jāsaglabā arī modrība, kas attiecas uz uh, uh, Eiropas pilsu, kas dodas uz Sīriju, uh, lai cīnītos, un jāskata šis jautājums arī Eiropas drošības kontekstā. Paldies priekšsēdētāji, tas arī bija viss, ko gribēju paust komisijas uh, vārdā, kolēģis uh, Žorževs un kolēģis Malmstrēms vārdā, un es atvainojos, ka viņas nevarēja ierasties. Paldies par uzmanību. Komisār, jā. Paldies, komisāra kungs! Tagad sāksim debates par paziņojumiem. Manfreds Vēbers lūdzu. Paldies, godātie kolēģi! 93 tūkstoši mirušo kopš ir izcēlies pilsoņu karš Sīrijā. Apmēram tā prognozē ANO prognozē apmēram 2,6 miljonus bēgļu, kas jau ir pametuši Sīriju. Libānā ir aizliegts būvēt, um, celt bēgļu nometnes, jo Libānas valdība baidās, ka tas destabilizēs valsti. Problēmas ir arī citās kaimiņu valstīs. Konflikts, ko mēs redzam Sīrijā notiek ļoti tuvu mūsu robežām. Mēs varam redzēt, skatoties no Kipras, kas notiek Sīrijā. Godātie kolēģi! ļoti būtiski, lai mēs pirmkārt vērstos pie tiem, kuru rokās ir vara, un lai visi tie, kas var izdarīt spiedienu uz Sīriju, to arī darītu un palīdzētu apturēt šo krīzi un jautājums ar bēgļiem ir īpaši būtisks. Komisāra uzdevums ir parādīt, ka Eiropas Savienība ir gatava palīdzēt, un man ir konkrēti lūgumi. Eiropai ir jābūt spējīgai noteikt konkrētas kvotas, cik tā var un grib uzņemt, bet nekas konkrēts vēl nav noticis. Mums ir obligāti uh, ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos birojas jāinformē par to, cik konkrēti cilvēku mēs esam gatavi uzņemt pie sevis. Mums ir jāpalīdz arī kaimiņu valstīm uzņemt bēgļus. 2013. gadā it kā esot problēmas ar finansējumu, mēs dzirdējām, bet mēs nedrīkstam uh, parādīt, ka mēs esam tik vāji, ka nespējam palīdzēt Sīrijas kaimiņu valstīm. Notikumi ir dramatiski, piemēram, tas, kas notika Lampedūzā pavisam nesen, bet mums ir jāspēj nodalīt arī cilvēki, kas tiešām tiek vajāti un tie, kas vienkārši nelikumīgi ieceļo. Uh, Mans lūgums ir Eiropas Savienības padomei uztvert šo jautājumu kā prioritāru. Runa nav tikai par tehnisku jautājumu. Runa ir par to, vai Eiropa spēja būt žēlsirdīga, sniegt konkrētu palīdzību un palīdzēt atrisināt šo smago bēgļu krīzi. Paldies, kolēģis Svoboda lūdzu. Paldies mūsu grupā mums bija iespēja tikties ar trim bēgļiem no Sīrijas. Viens no viņiem ir palestīnietis. Tad, un jaunā sieviete aprakstīja situāciju no sava viedokļa, kā palestīniet, jo ne visas uh, Sīrijas kaimiņu valsts ir gatavs uzņemt bēgļus, kas ir palestīnieši. Um, bēgot, viņi pieredzēja, ka simtiem cilvēku ceļā gāja bojā. Un sēžot cietumā Sīrijā, arī, protams, nav vienkārši sagādāt papīrus, kas ir vajadzīgi, lai ieceļotu Eiropā. Un uzdodot jautājumu, ko jūs gaidat no Eiropas, uh, mums atbildē, nu, varbūt mēs varam piedāvāt ekspert, ne jau ekspertīze šajā gadījumā ir galvenā. Mums ir jāspēj atvērt savas robežas ierobežotam cilvēku skaitam un uz noteiktu laiku, bet mums ir jābūt spējīgiem to izdarīt. Un ja mēs skatāmies uz skaitļiem, uz to, cik daudz ir bēgļu, cik daudz ir patvērumu meklētāju un arī cik daudz cilvēku saņem ieceļošanas um, atļaujas, tad var redzēt, ka visi šie parametri Eiropas Savienības dalībvalstīs ļoti atšķiras. Tiek Eiropas Savienība veido tādas kā uh, darba grupas vai īpašās vienības, lai risinātu situāciju, bet uh, ar to no tā maz kas mainās. Un es rakstīju Van Rampēkungam vakar, šis jautājums ir jāpaceļ kā prioritārs darba kārtībā. Mēs zinām, ka ir pastāv dažādi ierobežojumi un tā tālāk bet tagad rīcība ir sagaidām no visu valstu vadītājiem. Jā, mums ir jāuzņem bēgļi, bet nevis tikai vienkārši kaut kur viņa jānogrūž, bet jādod viņiem iespējas kaut ko šeit iemācīties, kaut ko apgūt, iepazīties ar to, kā darbojas demokrātija, kā darbojas brīva, tiesiska valsts, kurā nav džihādistu ietekmes. Mums ir jādod viņiem iespēja. Mūsu rezolūcijā mēs aicinām kaimiņu valstis, lūdzu, turiet savas robežas atvērtas - Jordāniju, Turcija, Libāna un tā tālāk. Bet vai mūsu robežas ir atvērtas? Ļoti bieži tā nav. Mums tomēr jābūt godīgiem. Kāpēc mēs nevaram izveidot drošus koridorus bēgļu uzņemšanai? Kāpēc nevaram nodrošināt izmitināšanu uz laiku, nodrošināt apmācību, treniņu? Tiesa, mums ir jāpanāk, lai karš beidzas. Tas ir galvenais solis. Un mums ir jāturpina darbs, līdz iestāsies miers un Sīrijā uh, konfliktējošās puses izlīgs. Bet mums ir jādod cilvēkiem iespēju uzcelt jaunu Sīriju. Un ņemot vērā šo traģēdiju, bēgļiem ir jādod iespēja atgriezties viņu valstī un palīdzēt šo valsti izveidot no jauna tāda ir Eiropas Savienības filozofija. Neaizmirsīsim to. Paldies! Liels paldies! Nākamais ir Ferhofštata kungs. Es e, uzreiz vēlētos griezties gan pie padomas, tā arī pie komisijas. Vai jūs piekrītat tam, ko parlaments ierosina? Mēs ierosinam, ka vajag organizēt Eiropas humanitārās palīdzības konferenci. To parlaments ir ierakstījis savā rezolūcijā un ceram to pieņemt. Un mēs līdz debats beigām vēlētos dzirdēt atbildi, vai padomi kopā ar komisiju piedalīsies šādas konferences organizācijā. Vēberkungs un Svobodas kungi jau teica, ka tas ir nepieciešams. Pilnīgi konkrēti jā. Un e, mēs jau nevaram prasīt citiem, lai tie palīdz bēgļiem paši neko nedarot. Šobrīd situācija ir konkrēti tāda. Vācija ir sniegusi pagaidu uzturēšanās atļaujas 500 cilvēkiem, Zviedrija ir iedevusi bezgalīgas uzturēšanās uzturēšanās atļaus 1900 bēgļiem, Somija arī, bet e, ir tādas dalību valsts, kuras apņemās pie sevis izmitināt 50 Sīrijas bēgļus. Tas ir cīnisms augstākajā līmenī. Mums ir nepieciešama konference, kurā padome un komisija un visas dalību valsts vienoti, vienosies par to, kādā veidā tiks sadalīta bēgļu plūsma un kā katrs izdarīs to, kas no tā tiek prasīts. Uh, Lieliski! Uz, eh, uz, aplausi Vācijai un Zviedrijai, bet nākamais, kādā veidā mēs palīdzēsim Libānai un Jordānijai. Mums ir nepieciešams budžetā paredzēt konkrētu budžeta posteni un paredzēt arī makrofinanciālu palīdzību šīm divām valstīm. Pretējā gadījumā tās nosmaks blēgļu plūsmā no Sīrijas. Un visbeidzot. Esmu pārliecināts, ka mums ir jāiztirzā jautājums arī par to, vai ir nepieciešams aktivizēt temporāro aizsardzības direktīvu, kuru mēs pieņēmām Kosovas gadījumā. Svobodas kungs jau to pieminēja. Protams, ka e, šī direktīva nevar tikt, šo bēgļu uzturēšanās Eiropā nebūs bezgalīga. Viņi atradīsies Eiropā, kamēr startautiskā līmenī būs atrasināts Sīrijas pilsoņu kara jautājums. Barņēkungs, man ir konkrēts jautājums jums un tāds pats jautājums Leškeviču jūsu kungam. Vai jūs esat gatavi apņemties organizēt kopā ar mums Eiropas Savienības konferenci bēgļu plūsmas palīdzēšanai? Mēs esam apņēmušies tādu organizēt. Mēs uz šo konferenci uzaicināsim arī Sīrijas kaimiņu valsts, apvienoto nāciju atbildīgās organizācijas un, eh, protams, arī Sīrijas tautas padomas deputātus. Un visbeidzot, prieksēdētāja kungs. Savu sakāmo vēlētos pabeigt ar atkārtošanos. Šeit jau izskanēja ka starptautiskās sabiedrības attieksme pret Sīrijas traģēdiju ir apkaunojums. Jā, mums it kā ir izdevies šobrīd apturēt ķīmisko ieroču izmantošanu Sīrijā. Man šķiet, ka mums ir izdevies. Bet kā ir ar, turp, ar nepārtraukti notiekošajām slaktēšanām? Uh, ķīmiskajā ieroču uzbrukumā gāja bojā apmēram tūkstots cilvēki, tomēr simts tūkstoši cilvēki ir tikuši vienkārši nogalināti, un par to mēs nesakām īpaši daudz. Es domāju, ka pēc 20 gadiem vēstures grāmatās Eiropas Savienība tik, nu, tiks nosaukt par gļēvuļiem, un to mēs esam pelnījuši. Lielas paldies! Sargentīnī kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētā kungs. Mēs eh, šodien dzirdējām skaitļus. Divi miljoni ir devušies ārpus Sīrijas robežām. Uh, Turcijā, Libānā ir bēgļu plūsmas problēmas, pašā Sīrijā iekšējo bēgļu ir apmēram 4 miljoni. Šeit jau izskanēja e, Lībija, Jordānija, Turcija un Irāka. Tās ir spiestas uzņemt bēgļus, bet e, mēs vai mēs atveram savus makus, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Lībija, Jordānija, Turcija un Irāka ir nospiest uz ceļiem. Bēgļu plūsma ir pārāk liela tiem. Šobrīd e, Eiropā oficiāli ir ieradušies apmēram 8000 bēgļu no Sīrijas. Šeit dzirdējām, ka Vācija un Zviedrija ir uzņēmušas bēgļus, bet mana valsts, Nīderlanda, ir apņēmusies izmitināt 50 bēgļus. Tas ir pliķis sejā visai starptautiskajai sabiedrībai. Uh, Es vēl vienu piemēru šeit vēlētos minēt. Lietuva, Beļģija. Lietuvas ministrs šeit pieminēja to, ko padome vēlas darīt un jau ir izdarījusi šīs krīzes sakārtošanā. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības budžetā būtu atvēlēti līdzekļi bēgļu plūsmas uzņemšanai. Uh, Lietuva uzņēmis 50, Lietuva teica, jā, maksimāli 150. Ko tad darīs pārējās 28 dalību valsts? Varbūt jūs varat uzņemt vēl papildus divus? Mums ir jāuzsāk diskusijas par to, kā palīdzēt Jordānijai, Lībijai un Turcijai. Pie tam šīm valstīm palīdzēja tikai ekonomiski, diez vai ir ilglaicīgi pareizākais risinājums. Uh, Mēs piedzīvosim, esmu pārliecināta, tādas traģēdijas, kā pagājušajā nedēļā notika Lampedūzas piekrastes ūdeņos. E, ka šobrīd e, tuvojas ziema un cilvēki mazāk dodas pāri jūrai kuģodām un bēgdām, bet vasarā mēs to piedzīvosim katru nedēļu pieminiet manas vārdas. Mums ir jārunā par to, ko mēs darīsim, un es sagaidu, ka Lietuvas prezidentūra kaut ko darīs. Kolēģin Kirkop. Kirkop kungs lūdzu. Prieksēdētāji kungs, komisāra kungs, es neticu kopējai patvērumu meklētāju sistēmai, bet es uzskatu, ka parlamentam un dalību valstīm ir jādara viss, kas ir to spēkos, lai mēs cīnītos pret šo šausminošo humanitāro krīzi, kas patiesībā notiek tūlīt ārpus Eiropas Savienības robežām. Mums ir jāpiedāvā gan finansiāli, gan arī cilvēku resursi. Tas, kas notiek Sīrijā, ir neaptverami, un pieaugot noslaktēto un bēgļu skaitam, mēs piedzīvosim, ka cilvēki arvien vairāk ierodas Eiropā. Es uzskatu, ka solidaritātei starp dalību valstī nebūtu jātiek juridiski atrunātām. Tas ir mūsu morālais pienākums palīdzēt, un tas ir atrunāts arī Ženēvas konvencijā. Labākais, kā mēs varētu sākt risināt problēmas, ir vienkārši aptvert to izaicinājumu, kāds ir mūsu priekšā, un atcerēsimies visi un vienmēr to, kas notika pagājušajā nedēļā Lampedūzā. Labākais, kā mēs varam apturēt cilvēku dzīvību, izdzēšanu, ir būt gataviem. Un lai nebūtu tā, ka mēs kā strausi iebāžam galvas smiltīs un pasakam, tas jau uz mums neatiecās. Šī humanitārā krīze agrāk vai vēlāk skars Eiropu, visas dalību valsts, ne tikai Itālija, Spānija un Malta ar to saskarsies. To mēs redzam, ka šobrīd Sīrijas bēgļi ir ieradušies apvienotajā karalistē, Zviedrijā un Vācijā. Tāpēc es uzskatu, ka ir lieliski, ka padomi ir nākus klajā ar iniciatīvu, kā glābt izmisuma māktu cilvēku dzīvības. Mums e, palīdzība, ko mēs sniedzam Sīrijas kaimiņu valstīm, ir jābūt daudz atrunātākai. Mācīsimies no pagātnes kļūdām un no vēstures. Paldies! Liels paldies! Tagad Gabriela Cimers kundze lūdzu. Priekšādatē kungs. Vispirms gribu paust respektu pret cilvēkiem Lampedūzā, kas bieži palīdzējuši citiem, kaut gan viņiem pašiem draudējis sots, un viņi ir palīdzējuši cilvēkiem glābt dzīvību. Mēs varam uh, kritizēt Itālijas likumdošanu, bet varam kritizēt arī to, kā starp dalību valstīm notiek sadarbība un ko piedāvā Eiropas Savienība. Vakardienas ministru sanāksme neko labu neliecina par Eiropas Savienības gatavību. Šī humānā katastrofa zināmā mērā par to atbildīga ir arī Eiropas Savienība. Un nevar runāt par to, ka mums patvēruma politikā nekas nav jāmaina. Tas nozīmē nevis vienkārši iebāzt galvu smiltīs, bet ļoti rupjā veidā izvairīties no atbildības. Un es gribu jautāt jums, Vēberkungs, jūs pārstāvat kristīgos sociālistus. Es gribētu, lai Vācijas iekšlietu ministrs uh, pieņemtu manu pozīciju. Jūs ļoti labi zināt, ko viņš ir teicis par šiem notikumiem. Tā ir katastrofa. Nevar vienkārši. Um, nedrīkst izraiz, izvairīties no solidaritātes. Arī Vācijai ir jādara daudz vairāk, jāpiedāvā iespējas bēgļiem. Ir ļoti daudz priekšlikumu, ko varētu izteikt. Ir jāorganizē Eiropas konference par patvērumu meklētājiem un migrantiem. Uh, Tāpat ir jāmaina līdzinējā Eiropas patvērumu politikas ievirze un treškārt jāizmanto vairāk pastāvošās iespējas, proti, ka dalībvalstis pašas var uh, iesaistīties un palīdzēt dalībvalstīm, kas cieš visvairāk no lielajām bēgļu straumēm. Šodien jau tādas iespējas ir, nekādas īpašas diskusijas vairs nav vajadzīgas, un tikai tad Eiropas Savienība atgūs uh, savu reputāciju un tai varēs vairāk uzticēties kā solidāram valstu veidojumam. Itālijā vai, piemēram, Vācijā, ja mēs rēķinām, cik ir uzņemti bēgļi, tad tā rēķinot mēs absolūti ignorējam šo lielo cilvēku skaitu, kas nelegāli um, mēģina iebraukt Eiropā. Un ja mēs izliksimies to visu neredzam un nerunāsim par šo smago problēmu, tad arī situāciju Sīrijā un ārpus tās mēs nevarēsim efektīvi atrisināt vai uzlabot. Un, manuprāt, tas tomēr ir zem parlamenta cieņas. Paldies! Sala Vrakos kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Pirma, <clears throat> pirmais eh, stratēģiskās palīdzības elements un eh, pirmais, ko mēs izdarījām ķīmisko ieroču iznīcināšanā Sīrijā, šis solis ir uzteicams, un mēs to nedrīkstam aizmirst. Un tomēr es uzskatu, ka e, priekšlikumam iznīcināt ķīmiskos ieročus un panākt vienošanos par to iznīcināšanu, tam nebija jānāk no Putina. Tam bija jānāk no Eiropas Savienības. Mums ir jāspēlē mums starptautiski atvēlētā loma un jābūt pionieriem, padomdevējiem un piemēram visai pasaulē. Šajā gadījumā tas tā nenotika un man ir žēl. Apvienotās nācijas apgalvo, ka divi miljoni cilvēku ir atstājuši Sīriju un apmēram desmit tūkstoši ir ieradušies Eiropā, Eiropas Savienībā. Tātad desmit tūkstoši no diviem miljoniem cilvēku, kas ir atstājuši Sīriju. Tas ir ļoti maz, un manuprāt, mums ir jāpārdomā, kāpēc. Grieķijā šobrīd atrodas apmēram 3 miljoni imigrantu, un eh, šobrīd eh, Grieķijā visi nosoda Sīriju, no Sīrijas nākošos bēgļus, apgalvojot, ka tie tagad sagraus eh, Grieķijas imigrācijas sistēmu. Neaizmirsīsim, ka problēma ar migrāciju Grieķijā ir liela, un migrantu plūsmas Grieķija ir daudz spēcīgāk nekā uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Konflikts Sīrijā vismagāk skar tieši civiliedzīvotājs, un esmu pārliecināts, ka tās kaimiņu valstis arī vēl cietīs. Paldies! Nākamais ir Evalds Štadlers, pēdējais politisko grupu pārstāvis. Godātais priekšādātāja kolēģi, traģēdija Sīrijā uh, liecina arī par to, ka Eiropas Savienības politika attiecībā uz Sīriju ir bijusi kļūdaina, jeb aplama. Mēs pārāk agri ieņēmām Sīrijas tā saucamās opozīcijas vai pretestības pozīciju. Un Līdz ar to mēs esam daļēji līdz atbildīgi par simtiem tūkstošu cilvēku, kas uh, tiek vajāti, piemēram, kristieši Sīrijā. Un ja mēs tagad redzam, uh, kā šie teroristi, kas saņem finansējumu no, piemēram, Katārs un Saudarābijas, uh, kādas šausmu darbus viņi pastrādā, un mēs par to lasām, tad redzam, ka Sīrijas režīms nav viss atbildīgs par visiem šiem šausmu darbiem, bet arī rietumu uh, valstis. Un Katāra un Sauda Arābija, kas ir bagātākās valstis pasaulē, daļēji finansē šo humāno traģēdiju, jo šie algotņi uh, tiek finansēti no Saudarābijas un Katāras puses, tāpat ir, uh, tiek finansēti algotņi no Afganistānas, un šajā rezolūcijā par to visu nav ne vārda, diemžēl. Paldies! Tagad komisārs ir lūdzis vārdu, lai atbildētu uz dažiem jautājumiem. Lūdzu, Barņiekungs. Priekšsēdētāja kungs, Atļaujiet man dažas minūtes, dažas sekundes eh, šajā debašu posmā tieši atbildēt uz eh, jūsu aicinājumiem un eh, jautājumiem Vēberkungs, Svobodskungs, Sargantīnīkundze un citi uzdeva jautājumus un runāja par šiem te bēgļiem un teica, ka jāorganizē Eiropas konferences par šo jautājumu. Atbilde ir jā komisijas vārdā. Jā, es domāju, ka šāda konference būtu ne tikai noderīga, bet pat nepieciešama šajā brīdī, lai risinātu vairākus jautājumus, lai apkopotu mūsu uh, zināšanas, mums ir mācības, kas ir jāgūst no šīs krīzes, humanās palīdzības jautājumi šajā valstī un Eiropas valstīs. Uh, Eh, nedrīkst valsts atstāt eh, vienas pašas, uzņemot bēgļus, par, jārunā arī par bēgļu uzņemšanas apstākļiem, un eh, jārunā arī par šiem nelegāliem cilvēku tirgotājiem, kas ir iesaistīti visās šajās bēgļu lietās, un es runāju arī par civilās aizsardzības līdzekļu apkopošanu. Ir jāstrādā labā kopā un mēs zinām, kā to izdarīt, ja ir politiskā griba. Attīstības un stabilitātes jautājumi šajā valstī arī ir jāapspriež, lai cilvēki nedotos prom. Jautājumi ir pietiekami uh, nopietni, lai tos apspriestu kopā augstā līmenī. Tiešām ir pamatots iemesls uh, valsts un valdību vadītājiem, strādājot kopā ar uh, bēgļu komisāru, um, sēsties pie viena galda. Tātad Eiropas komisijas atbildi ir jā. Dank. Danke Paldies! Paldies par šo skaidro atbildi. Varbūt, ka vēl būs arī padomas reakcija, un nākamā ir Matjē Kunz, kas pieteiksies runāt. Lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Šī traģiskā drāma ir eh, radījusi milzīgas bēgļu plūsmas no Sīrijas, un tāpēc šodien mēs par to runājam plenārsēdē. Mums jādomā par mūsu migrācijas politiku. Šis karš Sīrijā ir postošs pirmkārtām jau sīriešiem pašiem, un mums ir pienākums eh, palīdzēt Sīrijas bēgļiem un sniegt viņiem aizsardzību. ANO eh, saka, ka ir vairāk kā divi miljoni bēgļi no Sīrijas, kā jau komisārs teica, konflikts turpinās un aplēses ir tādas, ka līdz gada beigām tie varētu būt 3,5 miljoni bēgļu. Un jāatbalsta kaimiņu valstis, kas ir īstenojuši ļoti drosmīgu atvērto durvju politiku pret bēgļiem. Un mums eh, ir, eh, protams, jānodrošina viņiem palīdzība. Eiropas Savienība turpina uh, atbalstīt tās valstis, kas uzņem lielāko daļu bēgļu, un vairāk kā 2 miljārdi eiro ir atbrīvoti šiem mērķiem Eiropas Savienībā, un arī sniegta palīdzība, lai nodrošinātu mieru un stabilizāciju reģionā un Sīrijā. Uh, Bet, komisāra kungs, mēs eh, ar lielu prieku uztveram jūsu atbildi uz eh, parlamentāriešu jautājumu, kur arī gribēju jums uzdot mūsu grupas vārdā, kā jau to darīja Vēber kungs, un ar prieku eh, konstatēju, ka tiešām komisija ņem vērā parlamenta lūgums, par to ļoti priecājamies, bet, protams, mēs saskaramies arī ar globālāku problēmu, kā vadīt bēgļu plūsmas Eiropas līmenī komisāra Mālstrēma jau šajā ziņā izteicās, kā labāk sadalīt, nodrošināt labāku solidaritāti bēgļu sadalījumā, jo dalībvalsts šobrīd nav gatavas uh, sēsties pie uh, galda un apspriest uh, Mālstrēmas kundzes priekšlikumu. Bet, komisāra kungs, es ceru, ka runātāji tiek pārtraukti. Paldies, kolēģis kundze. Tagad Gujonas kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es arī uzklausīju priekšlikumus un Barņiekunga atbildu komisijas vārā, un man šķiet, ka tiešām daudzi jau ilgu laiku mēs šajā plenārsēdē prasām, lai migrācijas jautājumi tiktu skatīti globālā kontekstā un nevis tikai šādi atsevišķi jautājumi. Uh, un uh, nav līdz šim sniegta uh, pietiekama atbilde starptautiskā mērogā un Eiropas mērogā, un tāpēc uh, ar prieku dzirdēju šo atbildi, un es uzmanīgi uzklausīju arī padomas atbildi. Proti nevar uh, būt tā, ka katra nacionālā valsts atbild uz šīm krīzēm atsevišķi. Mums ir kopīgas robežas un kopīgi saskaramies ar šīm bēgļu plūsmām. Es gribētu noslēgumā uzsvērt vienu šīs rezolūcijas aspektu, kas ir saistīts ar patvērumu. Protams, ir jāstiprina budžets un loģistika kaimiņu valstīs Sīrijai, bet ar to, manuprāt, nepietiek. Eiropai ir jāuzņems arī sava atbildība uzņemot uh, iedzīvotājs, protams, tie, tos, kas to vēlas. Un uh, uh tā tad mums ir jānodrošina Uh, lai cilvēkiem būtu pieeja droši Eiropai, uh, lai nebūtu jāizvēlas šie bīstamie migrācijas ceļi. Tātad mums ir jāuzņemas sava atbildība uh, un dalībvalstīm ir ļoti būtisks operacionālais arsenāls, arī finanšu līdzekļi, lai strādāt pie šiem jautājumiem, ir jāvienkāršo vīzu izsniegšanas um, noteikumi, un uh, Francija arī iesaistīsies, uh, un uh, UNHCR arī ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Mums ir jāpauž reāla solidaritāte ar Sīrijas bēgļiem. Un paldies, uh, Vikstrēms kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Eh, humanitārā katastrofa Sīrijā ir milzīgu apmēru, un eh, cilvēku cieši, ciešanas ir šausminošas. Ir pēdējais laiks Eiropai parādīt, ka mēs, iestājoties par solidaritāti, palīdzēsim arī Sīrijai. Ikvienam no mums, ikvienā dalībvalstī ir jāuzņemās sava atbildības daļa, lai palīdzētu tiem, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams. Vislabāk mēs to varam panākt tādajādi, ka piedāvājam uh, kvotas un piedāvājām palīdzību Lībijā, Jordānijā, Turcijā izveidotajiem bēgļu nometnēm. Zviedrija ir uzņēmusi 1900, Vācija 500 bēgļus. Ja pārējās 26 dalību valsts ņems piemēru no mūsu abām dalību valstīm, tad mēs varētu piedāvāt 100 tūkstošiem cilvēku palīdzību Nākamais solis, protams, ir organizēt konferenci, kur šeit jau pieminēja vairāki deputāti. Un pēc tam mums ir jāizveido juridisks ietvers, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kur ieradīsies Eiropā. Un ir beidzot jāievieš tā saucamā humanitārā vīza tieši cilvēkiem, kur ierodas no bēgļu nometnē. Flotras kundze, lūdzu. Jā, es labprāt eh, atstāšu minūti runas laika Lietuvas ministram, ja viņam mums būs kaut kas sakāms, jo šajā debašu posmā ir ļoti uh, grūti izturēt jūsu klusēšanu. Jūs teicāt, ka jūs priecājaties par šīm steidzamības debatēm. Uh, Un tad man ir jautājums, vai jūs esat izlasījis šo rezolūciju, ko pieminējāt, un uh, vai vakardienas ministru sanāksmē uh, ministri skatīja mūsu priekšlikumus un uh, domāja par to, ko teikt šodienas debatēs. Uh, ministra kungs, es saprotu, ka jūs esat pieņēmis zināšanai šo situāciju, ka par to runājāt jūsu sanāksmē un ka par to runāsiet atkal nākamajā sanāksmē, bet situācija ir pilnīgi steidzama. Uh, Es jūs lūdzu šodien apzināties, cik tas ir steidzams jautājums. Visi kolēģi šeit saka vienu un to pašu. Eiropas Savienībai ir jāizmanto savu politiskie instrumenti, ir jārada kapacitāte reaģēt uzreiz, un šī ir tā atbilde, kuru mēs no jums gaidām. Es aicinu jūs, ministra kungs, izteikties un pateikt, ko padomu par to visu domā. Danke. Paldies. Vaneheks kungs, lūdzu. Es noch nicht. Uh, viņš nav klāt, viņš nav plenārsēžu zālē. Borgēzio kungs, lūdzu. Es priekšādā kungs gribu runāt par trim lietām. Pirmkārt, mums ir jādara vairāk nekā paredzēts Dublinā, lai uh, valstis varētu uzņemt uh, vairāk bēgļu. Vācija tam pretojas. Ko gan riskē uh, cilvēks, ko arestē policija Lampedūzā. Uh, sots Sketīnī, par to mēs varam tikai nokaunēties. Valstis, uh, kas ir gatavas uzņemt bēgļus, starp tām Itālija vispār netika minēta. Kā tas ir saprotams, Lampedūzā taču ir daudz bēgļu un uh, pāvests Francisks ir pateicis, ka Itālija nedara pietiekami daudz, ja jūs um, ceļojat uz Lampedūzu, tur politiķi vienkārši nofotografējas un tad aizbrauc, bet vajag iepazīties ar to, kas tur notiek, kas notiek ar cilvēkiem šajās uzņemšanas nometnēs. Par to atliek tikai nokaunēties. Paldies. Madame Nenski. Nenskas kundze, godātais komisārkungs, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Šodien mēs runājam par solidaritāti. Tas ir atslēgas vārds. Sīrijas bēgļu traģēdija parāda ka Eiropai ir jāpierāda sava solidaritāte. Visām dalībvalstīm jābūt pienākumam uzņemt bēgļus, nevis tikai tām, kas vienkārši atrodas kaimiņos un cieši visvairāk. Uh, Dublina 2 un Dublina 3 paredz, ka tikai tām valstīm jāuzņem bēgļi, kurās uh, cilvēki nonāk kā pirmajās valstīs. Uh, bet šeit ir tomēr jāveic pārdale, taču cilvēku, taču dalībvalstu uh, uzņemšanas kapacitātes ļoti atšķiras. Bulgārijā tā ir neliela. Un daži pat runā par to, ka robežu vajadzētu slēgt. Ir nepieciešams vairāk sniegt palīdzību valstīm, kas uzņem bēgļus. Uh, un līdzekļi ir jāizmanto, lai aprīkot ar infrastruktūru robežas, lai bēgļi mm, tomēr neaizbrauktu pārlieku tālu no savas izcelsmes valsts. Bulgārijai ir robeža ar Turciju, un Bulgārija ir valsts, kas uh, kurā vēlas ieceļot daudz cilvēku, daudz bēgļu, un tas rada drošības risku mūsu valstī. Un šodien mums ir jārēda signāls par solidaritāti. Paldies, Veronika de Kaisera, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Pat ja Eiropa ir gatava vairāk atvērt savas uh, robežas, mēs nevarēsim novērst humāno krīzi, kas eh, notiks eh, Sīrijā un kaimiņu valstīs, jo nāk ziema. 6 miljoni uh, Uh, iekšzemes bēgļu, 2 miljonu bēgļu reģionā un 6 tūkstoši, uh, kuri katru dienu ierodas Libānā. Tātad mums vajadzētu vispirms koncentrēties uz reģionu Sīriju un arī tur koncentrēt mūsu diplomātskos pūliņus. Tas ir sarežģīti, bet tas ir iespējams un Eiropas Savienība to jau dara. Um, es biju Sīrijā un uh, redzēju, ka darbojas mūsu vēstniecība Damaskā un ļoti sarežģītos drošības apstākļos, bet es arī nezināju, cik uh, aktīvi strādā uh, vietējie Libānas uh, valdības darbinieki. Es da, zinu, ka ļoti daudz nevalstiskās organizācijas un ANO aģentūras eh, sadarbojas ar eh, ministriem eh, Sīrijā un palīdz. Un Braimī komanda ir vākus datus par bēgļiem. Tātad tas ir milzīgs darbs, kas tiek veikts katru dienu, un ir arī sarunas. Uh, Un uh, tiešām tiek īstenot pūliņi un tiek veikts darbs. Un uh, UNICEF uh, arī strādā. Visi šie pūliņi ir jāatzīst, jāpaplašina un jāatbalsta ar diplomātisko darbu. Žiorževs kundze man vakar teica, ka viņi ir nokārtojis vīzu kādam no savas komandas, lai viņš varētu strādāt Damaskā. Uh, Es aicinu, lai mūsu diplomātiem tiktu sniegti pietiekami līdzekļi, lai viņi varētu strādāt Sīrijā, lai um, censtos panākt vienīgo uh, pienācīgo risinājumu, kas ir diplomātisks risinājums šai krīzei. Šāks kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi kundzi. Divus ar pus gadus mēs esam sekojuši līdzi karam Sīrijā, un gan diplomātiski, gan politiski Eiropas Savienība ir at atradusies nos, no lēmumu pieņemšanas. Šobrīd uz riska ir likta visa tuvo austrumu reģionu stabilitāte, un e, iestāšanās pār ķīmisko ieroču neizmantošanu Eh, nav palīdzējusi stabilitātes nodrošināšanai. Šobrīd eh, iekšējo bēgļu skaits un arī ārējo bēgļu skaits tikai pieaug. Es vēlētos, eh, piebie, es vēlētos uztvei, uzteikt komisārs Georgievs paveikto. Mums ir jāiz, jāizveido kopīga griba, kurā piedalītos visas iesaistītās puses, un šeit jau izskanēja tas, ka vēlamies organizēt konferenci kurā piedalītos eh, visas iesaistītās puses. Mums ir nepieciešams eh, doties tālāk nekā tikai diskusijās. Un eh, Nīderlandē diskusijas par to, vai uzņemt 50 vai 60 bēgļus, manuprāt, ir smieklīgi, kamēr Libānā ierodas 6000 cilvēku dienā. Tuvojas ziema, un mēs šos cilvēkus nevaram atstāt salstam ziemā. Paldies, un tagad Dots kundze, paldies, prieksēdētāja kungs. Bēgļu skaits, kura šobrīd mēģina pamest pilsoņu kara plosīto valsti, pieaug. Un ir, svar, ir ļoti uzteicam, ka parlaments šorīt runā par šiem jautājumiem. Tie, kuri mēģina izvairīties no cīniņiem un kara Sīrijā, tiem ir jātiek uzņemtiem un mums ir tiesības pieprasīt koordinētu humāno atbildību. Un tomēr man lielā mērā uztrauc tas, ka daudzi Sīrijā joprojām tiek pakļauti veselības un dzīvības briesmām. Īpaši e, šīm briesmām ir pakļauti Sīrijas kristieši, kas ir mazākā reliģiskā minoritāte šajā valstī. Ir vairāki e, pēt vairākas ziņojumi, kuri apliecina džihadistu uzbrukumus tieši Sīrijas kristiešiem. Es eh, vēlētos griezties gan pie komisijas, gan pie citiem, lai veicinātu un uzturētu debatas, un jebkurā konferencē, kuru jūs vēlaties organizēt, jūs runāt arī par kristiešu tiesībām Sīrijā, lai viņi justu mūsu atbalstu. Paldies, Pirkar kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji, godātais komisārkungs, godātie kolēģi. Zaudētājs eh, Sīrijas krīzē ir zināms, tā ir tauta, iedzīvotāji, seši miljoni bēgļu gan Sīrijā, gan ārpus tās. Eh, tādas ir sekas šai krīzei. Manuprāt, risinājums var būt tikai politiskā līmenī. Mm Pirmos soļus mēs jau esam spēruši. Es ceru, ka tie būs sekmīgi, bet runa ir par īstermiņu pasākumiem, kas ir nepieciešami pašlaik, ir absolūti nepieciešams eh, nometnes, kurās var uzņemt līdz 150 tūkstošiem, aprīkot tā, lai tajās var dzīvot arī ziemā. Otrs ir nepieciešams un es atbalstu arī komisijas teikto, ir nepieciešams uzlabot infrastruktūru pie Sīrijas robežas, robežas tūmā, ir jābūvē skolas, jo liela daļa bēgļu ir bērni skolēnu vecumā. Tāpat uh, kanalizācijas infrastruktūras uzlabošana, ūdens apgāde un tā tālāk. Tas viss uzlabos situāciju. Un trešais, arī arābu valstis, tām ir jāatgādina, ka pienākumi ir ne tikai Eiropai un arī ne tikai kaimiņu valstīm. Arī Arābu valstīm ir jāpilda savus solidaritātes pienākums, jāuzņem bēgļi no Arābu valsts. Un es esmu ticies ar daudziem cilvēkiem, Un esmu pārliecināts par to, ka, ja mēs koordinēsim savu palīdzību, tad mums izdosies šo situāciju uzlabot, lai cilvēki var atgriezties mājās. Paldies, Lopes Agilāra kungs. Paldies, priekšādātāji rezolūcija par Sīrijas konfliktu, par to tiks balsots parlamentā, un tajā mēs aicinām Eiropas Savienību uzņemties atbildību pasargāt Sīrijas iedzīvotājus. Mēs ne tikai gribam paust līdzjūtību, bet arī būt solidāri. Tāpat dalībvalsts tiek aicinātas pildīt savus pienākumus. Nepietiek ar ekonomisku atbalstu, ar ekonomisku palīdzību kaimiņu valstīm. Eiropas Savienībai tiešām ir jāizmanto pilnībā jau mūsu rīcībā esošie instrumenti Arī kopējā patvēruma uh, sistēma ir jāpārvērtē, sevišķi 25. pants. Ir jādomā par to, vai humāna apsvērumu dēļ var atvieglināt vīzu režīmu un jādomā par to, kā sniegt palīdzību uz laiku humāna apsvērumu dēļ jāpēta, kādi ir resursi bēgļu uzņemšanas fondam un jāizzina arī, kādas ir iespējas dot cilvēkiem ilgstošas vai neierobežotas uzturēšanās atļaujas. Un valstis kā Vācija un Zviedrija ir uzņemuši daļu bēgļu, bet tas jādara arī citām dalību valstīm un jāievēro arī atpakaļ neizdošanas princips. Paldies! Gianaku kundze. Skaidrs ir, ka Sīrijā uh, notiek uh, tāds uh, skandalos karš, ko ir izraisījis diktatora režīms. Un runa ir par teokrātiskas valsts veidošanu, bet es gribu runāt par sekojošiem punktiem. Mums ir jāmeklē politisks risinājums. Un jāturpina sniegt humanitārā, ekonomiskā palīdzība robežu valstīm, jārīkojas uz vietas, lai mēs varam garantēt to, lai šī palīdzība nonāktu tieši tur, kur tā ir visvairāk vajadzīga. Eiropas konferences ieceri, ko minēja komisārs, es vērtēju ļoti pozitīvi. Uh, un ir nepieciešams izdarīt secinājumus par mūsu vispārīgo um, patvērumu sniegšanas politiku. Mēs esam spējīgi sadalīt atbildību starp dalībvalstīm. Mums ir jau tradīcijas, kā sniegt palīdzību trešajām valstīm, un dalību, dal, dalību valstīs ir bēgļi no visas pasaules Mums ir vajadzīga moderna patvērumu piešķiršanas politika un eh, Dublina divi ar to pašlaik nepietiek. Mēs nevaram bēgļus uh, nogrūst tikai uh, vidusjūras valstīs. Mums ir jāapzinās, ka tikai cieši sadarbojoties mēs panāksim politisku risinājumu. Paldies! Engela kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tie, kuri saka, ka robežu atvēršana uh, uh, nozīmē tieši saks Eiropai, uh, tajiem ir taisnība. Kipra un Grieķija ir atvēruši robežas, un mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši, noskatoties, kā šīs valsts cīnās ar šīm bēgļu plūsmām, te pašā laikā prasīt Jordāniju un citām valstīm uzņemt bēgļus. Tas būtu liekulīgi, un tas nav mūsu vārdu cienīgi. Otrakārt. Barņiekungs eh, teica ļoti interesants lietas, sākot ar uh, virknai cilvēku pārvietošanu uz valstīm, kas ir uh, gatavas uzņemt bēgļus. Es uh, ļoti um, maz dzirdēju uh, par uh, lielām valstīm, kas būtu gatavas uzņemt uh, Uh, bēgļus. Un es arī atzīstu, ka kolē, komisārs miemi, pieminēja atpakaļ nenosūtīšanas principu, jo zinām, ka daudzi uh, šeit parlamentā to uh, tik svarīgi neuztver. Un beigās komisāra kungs minēja arī šos cīnītājs kaujinieks no ārvalstīm. Mums ir par to jādiskutē, jo mēs zinām, ka šis konflikts ir e, dažādi ietekmēs arī e, mūsu valstis. Mēs zinām, ka tādas valstis kā Katāra būtu jāizskata. Mēs vēlamies, lai uh, Sīrijā uh, būtu uh, tāds kā situācijas uh, sāsnāšanās, un uh, tad nezināsim, kā vairs risināt šo politisko situāciju. Mr. Milan Mon. Paldies, tagad Milan Monkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sīrijas bēgļu skaits ir ļoti liels, tie gandrīz divi miljoni Jordānijā, Libānā uh, un uh, citās kaimiņu valstīs atrodas viņa lielākā daļa. Mēs redzam, ka vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā šajā karā. Ļoti liels ciešanas piedzīvo bērni. Eiropas Savienība uh, ir pirmā, pie kuras vēršas pēc palīdzības bēgļiem, kā teica komisārs Barņē, bet komisārs sacīja arī vēl ko. Viņš grasās arī turpmāk aktīvi iesaistīties, sniedzot palīdzību no Eiropas Savienības, bet mums ir jāatrisina arī pamata problēma, proti jāpanāk, lai beigtos karš, lai iestājas miers un tas būtu galvenais, vislielākā palīdzība, vislabākā palīdzība bēgļiem. Un šeit ir jādarbojas kopā startautiskajā mērogā, jā, nu, jāpanāk, lai tiktu novērts militārais konflikts un Ženēva divi konference beidzot ir jāorganizē, ir jāapkopo pasākumi. Uh, ASV un Krievija ir vienojušās par ķīmijas ieroču iznīcināšanu, ir jāturpina, turpin, jāturpina meklēt politisks risinājums krīzei. Ķīmisko ieroču iznīcināšana ļaus ātrāk pabeigt konfliktu, un tai pašā laikā labums būs, protams, arī bēgļiem. Paldies, Skurijā Maku, Marko Skurijā, lūdzu. Paldies, Sīrijas traģēdija um, iet rokrokā ar pilsoņu karu un ļoti liels skaits cilvēku ir atstājis valsti. Roz, rezolūcijas priekšlikums, par ko mēs diskutējam, ir nepieciešams un ir pelnījis atbalstu. Te ir pieminēts ļoti būtisks princips, kas ir jāīsteno šajā gadījumā, un tas attiec uz visiem šādiem katastrofu, humānu katastrofu gadījumiem. Eiropas Savienībā Vācija ir izskatījusi 15 tūkstošu patvēruma pieprasījumu, Francija ir rīkojusies, saņēmusi apmēram līdzīgu skaitu pieprasījumu. Mēs vēlamies, lai dalībvalstis uzņemtu bēgļus, un mums ir vajadzīga vienota tāda harmonizētāka sistēma, un Eiropas dalībvalstīm ir jāparāda, ka tās solidarizējas ar citām dalībvalstīm. Mēs esam savienība, nevis vienkārši uh, valstis, kas uh, sadarbojas uh, brīžiem jā un brīžiem nē. Valstis kas uzņem ļoti lielu bēgļu skaitu, gaida mūsu palīdzību. Paldies, Štīraku. Precenīčie preko. Prieksēdētāja kungs, godātais eh, komisāra kungs. Pāri par diviem miljoniem bēgļu, pāri par 400 tūkstošiem bērnu šobrīd atrodas eh, bēgļu statusā bet eh, tie nav tikai statistikas skaitļi, tās ir cilvēku dzīves un dzīvības, un mums noteikti ir jāsavēr pie kopā notiekošais Sīrijā ar traģēdiju Lampedūzā. Un ir nepareizi un izkropļoti šeit runāt par Eiropas Savienības politikām. Uh, Miloševiča ēras laikā un kara laikā mana valsts uzņēma 800 tūkstošus bēgļu, un es atceros mana tēva stāstīto par otrā pasaules kara notikumiem. Un es atceros, ka visi vienmēr ir uzsvēruši, cik svarīgi un cik ļoti bēgļi paši saka, cik ļoti viņi vēlētos atgriezties atpakaļ savās valstīs un mājās. Parlamentam vajadzētu vairāk uzsvērt eh, demokrātisko pilnvaru došanu opozīcijas spēkiem, un mūsu politikas mērķim ir jābūt tādam, ka ikvienam sīrietim ir jābūt tiesībām dzīvot savās mājās. Esais kundze lūdzu. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs. Uh, Šobrīd no Sīrijas jau ir devušies bēgļu gaitās pār par diviem miljoniem, un tās ir devušās uz Jordāniju, Libānu un Turciju. Šīm valstīm ir nepieciešama palīdzība un arī ekonomiska palīdzība, lai tās varētu bēgļiem palīdzēt. Jordānijā viesojoties vasarā, eh, viņi Jordānija apgalvoja, ka eh, arī viņu iekšējā drošība ir likt uz spēles. Daudzas Eiropas Savienības dalību valsts vēl bez humanitārās palīdzības piedāvā bēgļu patvērumu, jo lielākā daļa Eiropā ierodošos ir sievietes un bērni. Šeit jau pieminēja Vācija 500 bēgļi, Zviedrijā gandrīz 2000 un e, Somija, mana valsts, ir apmē, apņēmusies uzņemt 500 bēgļus. Un tomēr ir skaidrs, ka 2 miljonu bēgļu problēmu mēs neatrisinām ar, ar, neatrisināsim ar Eiropas dalību valstu kvotām. Tam ir nepieciešams politisks risinājums, lai mēs nekavējoties atvēlētu budžeta līdzekļus šīs situācijas atrisināšanai. Mums ir nepieciešama humanitārās palīdzības sniegšana, mums ir nepieciešams sniegt drošu dzīvi cilvēkiem. Liels paldies! Tagad eh, pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Kolēģi, esmu saņēmusi 15 eh, pieteikumus un būs ļoti sarežģīti dot vārdu visiem. Tātad mums uh, izdosies varbūt septiņiem vai astoņiem dot vārdu. Vispirms uh, Zalavjēskas kundze, lūdzu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Z raport... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Saskaņā uh, ar ANO ziņojumu par bēgļiem Sīrijā. Uh, bēgļu skaits pieaug un katru dienu vairāk kā 5000 cilvēku šķērso Sīrijas robežu. Tā ir milzīga problēma reģiona valstīm, kas uzņem lielāko daļu Sīrijas bēgļu. Manuprāt, mums vispirms vajadzētu palīdzēt bēgļiem. Mums nevajadzētu censties apturēt nelegālo imigrāciju. Uh, Bulgārija ir sūdzējusies par masveida bēgļu ierašanos, kamēr tur ir tikai 3000 bēgļu. Libānā ir 7000. Mums nevajadzētu um, vairāk vēl destabilizēt reģionu. Uh, Tikai 12 eh, eh, Eiropas Savienības dalība valsts ir apņēmušās palīdzēt. Es saprotu, kādas grūtības ir ar budžetu daudzām dalība valstīm, bet eh, viņu problēmas noteikti ir daudz mazākas kā Sīrijas iedzīvotājiem. Kostas kundze, lūdzu. Yes. Grazie, Presidente. E credo che la parola che dobbiamo. Paldies, priekšādātāji. Eiropas galvenais vārds šajā kontekstā ir solidaritāte. Pilsoņu kars Sīrijā nav beidzies, kaut arī drošības padome ir atradusi risinājumu ķīmisko ieroču jautājumam. Mums ir jāmeklē politisks risinājums Eiropā. Labi, ka mums ir rezolūcija, kurā ir skaidri pateikts, ka bēgļu jautājums ir Eiropas līmeņa politisks jautājums. Un komisārs Barņē minēja humanitāriem jautājumiem veltītu konferenci, iesaistot arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas, bet ir nepieciešama arī padomes sanāksme, kas dotu politisku, diplomātisku signālu. Un Tāpat Dublina divi ir jāizmanto kā instruments bēgļu situācijas uzlabošanai, jo uh, šobrīd nav iespēja pa prasīt patvērumu citā valstī, izņemot to, kurā cilvēks ir ieceļojis pirmām kārtām. Uh, ir jāapzinās, ka uh, Šeit mēs sastopamies arī ar cilvēku tirzniecības izpausmēm, un šie noziedznieki ir jāsoda startautiskā tiesā. Paldies, kolēģe. Kellere. Kellere. Paldies. Vairāk nekā divi miljoni cilvēku ir spiest atstāt Sīriju. Eiropa ir uzņēmusi 8000 salīdzinājumā ar 2 miljoniem. Tas tiešām to var vērtēt tikai kā cinisku rīcību. Ir nepieciešams apzināties, cik lieli ir skaitļi. Ja mēs gribam, lai kaimiņu valstis turētu robežas vaļā, tad tas pats attiecas arī uz mums. Uh, ir vajadzīga tā saucamā humanitārā vai humānā vīza. Mums pašiem ir jādara, nevis jārāda ar pirkstus citiem. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem, mēs spējam to darīt, mums nav jāgaida ANO mandāts, mēs jau šobrīd varam palīdzēt cilvēkiem un nevaram uzkraut visu atbildību Sīrijas kaimiņu valstīm. Paldies! Mērfī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, tiek uh, atzīts, ka uh, um, tiešām um, cilvēki uh, masveidā pameta Sīriju, um, viņi bēg, lai censtos izbēgt no uh, brutāla pilsoņu kara un lai izdzīvotu. Un līdz gada beigām vairāk kā pusē no iedzīvotājiem būs vajadzīga humanā palīdzība. Uh, šis bēgļu apjoms arī norāda, ka cilvēki neustic ne Asādam, ne opozīcijas līderiem. Un tomēr vistrakākā šeit ir uh, liekulība, kāda īsteno um, um, Eiropas Savienība, tiek kriminalizēti bēgļi, militarizētas Eiropas Savienības robežas ar traģiskiem rezultātiem, un Eiropas sniegtā palīdzība ir 20 centi dienā uz uh, cilvēku. Ir vajadzīgs vairāk palīdzības, ir jāatver uh, vārti šiem. Uh, bēgļiem, uh, jānodrošina izglītība uh, un uzturēšanās apstākļi, kas būtu pienācīgi. Paldies, tagad Gžibkungs, lūdzu mówienie dzisiaj o katastrofie humanitarnej. Paldies! Šodien mēs runājam par humanitāru katastrofu Sīrijā. Apvienoto nāciju drošības padome ir centusies pēc iespējas izvairīties no atbildības uzņemšanās. Simtiem tūkstoši sīrieši ir zaudējuši dzīvību Daudz ir bijuši spiesti atstāt savas uh, mājas. Ļoti daudziem cilvēkiem ir akūti nepieciešama palīdzība. Ir jāpalīdz arī reliģiskajām minoritātēm, pret, kuriem, pret kurām vēršas ar vardarbību un vajāšanu. Es runāju šeit arī par kristiešiem. Uh, Mēs redzam, ka aktīvi Sīrijā darbojas eh, teroristu grupas, kas nav sīrieši. Tās apdraud iekšējo drošību. Eiropas Savienības finansiālā palīdzība nav pietiekama, ir pietiekama, bet ir vajadzīgs arī politisks risinājums, lai sāktu darboties likumi. Paldies! Gomešas kundze lūdzu kādai jābūt prioritātei glābt uh, dzīvību, ko Barozo kungs vēlas viesojoties šodien Lampedūzā. Lielākā daļa uh, bēgļu uh, nesaņem pietiekam palīdzību, humanitāro pasākumu uh, apjoms nav pietiekams. Eiropas Savienībai ir jāizmanto Sīrijas režīma iesaldētie līdzekļi, bet Sīrija nevajadz, Sīriju nevajadzētu eh, tomēr pieļaut, lai to atstāja visi iedzīvotāji. Ir nepieciešams, lai pie Turcijas robežām Eiropas Savienības uh, iesaistīšanās un palīdzība būtu pamanāmāka. Uh, ir jāvēršās pret džihādistiem un jāsniedz politisks atbalsts Sīrijas opozīcijai. Mačs, kolīgs Stojano. Stojanov kungs, lūdzu. Paldies. Paldies. Mūsu tēma šodien ir pasākumi um, bēgļiem. Vai kāds no jums šodien jau dzirdēja kādu konkrētu pasākumu? Es nē. Mēs runājam tā kā riņķī un apkārt, bet šajā laikā simtiem bēgļu šķērso Bulgārijas Turcijas robežu. Neviens no jums īsti nevar atzīt, ka Bulgārija šobrīd ir tā dalībvalsts, kas ir uzņēmusi vislielāko bēgļu skaitu Eiropas Savienībā, un tā ir visjaunākā Eiropas Savienības dalībvalsts tajā arī islāma terorisms jau ir parādījis savu viepli, ir noticis eh, terorisma atentāts, jūs runājat šeit par konferencēm, par to, ko nu vajadzētu un kā varētu un tā tālāk. Šajā laikā par 600 eiro dienā tiek uzturēti bēgļi, kamēr vidējā pensija ir 80 eiro. Un es negribētu, lai mums šeit būtu jāorganizē klusuma brīdis. Landsberga kungs. Madam President. Prieksēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Pilsoņu karam Sīrijā ir jauns eh, aspekts, kuru mēs neesam piedzīvojuši kopš Sadam Huseina ķīmiskā uzbrukuma saviem iedzīvotājiem. Šodien Startautiskā savienība ir vienojusies par to, ka ķīmiskajiem ieročiem ir jātiek eh, eliminētiem viena gada laikā, bet par eh, nogalinātāju eliminēšanu neviens nerunā. Līdz ar to teroristu uzbrukumi saviem iedzīvotājiem var atkārtoties un tas tikai pasli, pastiprinās Sīrijas bēgļu plūsmu uz Eiropu. Tāpēc eh, mūsu klusēšana par Sīrijas režīmu noziegumiem pret cilvēcību un kriminālu noziedznieku nesodīšana darbojas tikai un vienīgi teroristu labā. Mums ir jāorganizē ne tikai humanitārās palīdzības sniegšana, bet mums ir jāiesūst starptautiskajā tribunālā tie, kas ir izdarījuši šos noziegumus. Un pēdējais runātājs Hovitkungs. Trīs lietas pagājušajā grupas sēdē tika runāts par Sīrijas bēgļiem. Mēs uzskatām, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jādara vairāk, un ja mēs nepalīdzēsim, tad es būšu viens no pirmajiem, kur dodas uz Sīriju un palīdzēs viņiem personīgi. Prieksēdētājs kundze. Šodien viens no runātājiem teica, ka Sīrijas bēgļu krūze, krīze uz spēles liek Eiropas Savienības solidaritātes ideju, un par to Lielbritānijas premjerministrs runāja jau G20 sēdē. Šobrīd daudzas valsts ir piedāvājusi palīdzību Sīrijas bēgļiem, un pēdējās Ehm, pēdējās bēgļu ierašanās apvienotajā karalistē ir novedušas pie varas iestāžu publiskas ehm, komunikē pasludināšanas. Šobrīd eh, visas Eiropas Savienības dalība valsts nav paziņojusi, cik tās uzņems bēgļu. Sīrijas bēgļi dzīvo šausminošos apstākļos, un viņi šobrīd ir kļuvuši par bēgļiem savā valstī, prieksēdētāji. Un tagad dod vārdu Barņēkungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies katram no jums, godātie deputāti, par jautājumiem, priekšlikumiem un uh, ņemot vērā situācijas smagumu, tiešām es gribētu papildus tam, ko es teicu iepriekš, jau atbildēt uz šo aicinājumu. Es jau teicu, ka komisija ir par šādas konferences organizēšanu un uh, mums ir jārod kopīgas atbildes. Vispirms Vēbera kungs un Sargantīnī kundze atgādināja skaidļus. Es varu uh, Uh, tos skaitļus nosaukt, kas nāk no starptautiskajām organizācijām, kas ir uh, bēgļu augstais komisārs, un uh, tas ir arī aicinājums visām Eiropas valstīm kopā, proti divus tūkstošus izmitināšanas pieprasījumi, un tie ir skaitļi, kurus nosaucu, lai pateiktos valstīm, kas ir uzņēmušas bēgļus. Uh, un arī aicinājumu izteikt citām valstīm, kas vēl nav reaģējušas arī iesaistīties bēgļu uzņemšanā. Tie ir tie skaitļi, kas uh, tiek sniegti no organizācijām, kas strādā uz vietas uh, un kas novērtē vajadzības. Lobes Agalāra kungs uh, tikko minēja par humānajām vīzām. Mēs atgādinājām, ka um, vīzu uh, Uh, politiku vajadzētu izmantot uh, dāsnāk, uh, bet es atgādināšu Lopes Agalāru kungam, ka tas ir katras dalībvalsts suverēns lēmums, vai piemērot šīs humanās vīzes vai nē. Mums komisijai nav šādas iespējas par to lēmt, tas ir delikāts jautājums, un tieši tāpēc arī šī konferences ideja par uh, humāno palīdzību un palīdzību bēgļiem ir ļoti svarīga. Uh, Šis ir delikāts jautājums, un tā kā šie jautājumi bieži vien tiek eh, tiešām lemti katrā valstī, jo tas ir suverenitātes jautājums, un katrā valstī ir ļoti sarežģīts debats, mēs zinām, mēs zinām, kāds tās ir. Ir arī šie populistiskie saucieni no dalību valstīm, tātad politiski būtu vērtīgi uh, kopīgot šīs debates, runāt visiem kopā, apmainīties ar labāko praksi. Uh, Un man šķiet, ka šādi jautājumi ir eh, mazāk eh, sarežģīti risināmi, ja to dara kopā. Engela kungs eh, un tāpat arī kā Nenskas kundze minēja šos konkrētos gadījumus, proti runāja par tām valstīm, kas ir pirmās, kas saskars ar bēgļu pieplūdumu - Bulgārija, Itālija, Grieķija, Kipra Un uh, ir šīs konkrētās misijas, uh, arī pagājušajā nedēļā bija šāda operācija, lai kopā ar šīm valstīm izvērtētu, kādas ir vajadzības, kās tām būtu vajadzīgs, lai uzņemtu bēgļus. Un ja Naku kundze uh, un Salavrakus kungs runāja par, Kri par Grieķiju, par patvērumu sistēmu, kura Grieķijai ir e, jāstiprina, jākonsolidē, lai varētu uh, Um, uzņemt bēgļus un varbūt vajadzētu sniegt finanšu un tehnisko palīdzību Grieķijai. Gijoms kundze runāja, ka ir vajadzīgs vairāk līdzekļu. Es jau pats teicu, ka runājot par eko ģenerāldirektorātu un uh, gribu teikt, ka vairāk naudas nav pieejams 2013. gadā. Esam sasnieguši robežu limitu, uh, un tas, kas uh, ir iespējams 13. gadā un kas būs nepieciešams 2014. gadā, tas būs uh, uh, jāpanāk budžeta robežu ietvaros, un mēs visi zinām, kāda ir budžeta situācija. Un tāpēc šī ideja par konferenci ir ļoti būtiska. Noslēgumā priekšsādātājs kundze, ministra kungs, deputāti gribētu atgādināt to, ko Dekaizers kundze teica tikko Es pateicos Lambedūzas eh, pašvaldības priekšsēdētājai, kurā tiešām daudz dara, lai paust solidaritāte, bet viņa nav vienīgā. Ir ļoti daudz cilvēku, kas eh, strādā un kas eh, strādā pilnīgi neredzami un nezināmi un dara savu darbu. Un arī Eiropas Savienības ierēģi, ANO ierēģi, darbinieki strādā Beirūtā, Damaskā, nevalstiskās organizācijas, es arī pieminēju, ka viņas strādā. Un es pats arī uh, uzsvēru, ka humānā palīdzība, šie 2 miljārdi eiro, kas jau ir sniegta Sīrijai un apkārtējām valstīm, 44% nonāk Sīrijā. Kā tad uh, mēs šo uh, palīdzību īstenojam? To dara NVO, to dara administrācijas pārstāv, kas joprojām var strādāt valstī. Uh, Un uh, tiešām jāpasakās visiem šiem cilvēkiem, jo viņi strādā ar dzīvības briesmām. Šādai drāmai uh, ir daudz iemeslu, tie nenāk tikai no Sīrijas, bet atbildēji ir jābūt kopīgai, mēs nevaram katrs savā stūrītī darboties. Uh, jo problēma ir vismaz Eiropas līmeņa, tāpēc ir jādod arī atbilde Eiropas līmenī, un mums taču ir visi šie instrumenti mūsu rīcībā - humanā palīdzība, humanās operācijas, palīdzība valstīm, kas pirmā saskars ar bēgļu plūsmu, cīņa pret cilvēku kontrabandu, pret terorismu, palīdzība attīstībai un citi jautājumi, kā piemēram bēgļu uzņemšana un viņu uzņemšanas apstākļi. Visi šie uh, jautājumi ir jāapkopo un jāapspriež augstā līmenī. Un šeit ir arī politiskā uh, dimensija, kas ir ļoti būtiska noteikti atsevišķās dalībvalstīs. Uh, Un tāpēc būtu labāk, ja būtu Eiropas politiskās debates eh, šajā jautājumā un nevis atsevišķās nacionālas debates, kas bieži vien ir pretrunīgas savā starpā. Paldies par šiem priekšlikumiem. Paldies, komisārkungs. Un, un tagad padomas vārdā došu vārdu Eiropas eh, lietu ministram no Lietuvas Vitautam Ļeškievičusam. Prieksēdētais kundze, godētais prieksēdētāja kungs, deputāti. Es esmu priecīgs, ka mums ir bijusi tik auglīga viedokļa apmaiņa šorīt. Eiropas Savienība un tās dalību valsts var darīt ārkārtīgi daudz, un mēs vēlamies atvieglot bēgļu ciešanas. Bet, protams, mēs nedrīkstam būt pārāk tuvredzīgi. Mēs runājam par vairāk kā 2,1 miljonu, miljonu Eiropas Sīrijas bēgļu, kuri šobrīd ir atstājuši savu valsti. Un eh, ir paredzēts, ka līdz šā gada beigām vēl papildus 1,4 miljonus atstās Sīriju. Un, protams, mēs nezinām, cik daudz Sīrija atstās 14. gadā vai cik daudz tajā atgriezīsies. Mēs e, vēlamies palīdzēt šiem cilvēkiem un palīdzēt atrisināt tos iemeslus, kāpēc šie cilvēki atstāja savu valsti. Vislabākais risinājums, protams, būtu ilgtspējīga miera projekts. Tomēr vēlētos šobrīd uzsvērt sekojošo. Lietuvas prezidentūra jau no pašiem savas prezidentūras pirmsākumiem, jau no 1. jūlija, vienmēr aktīvi ir piedalījusies Sīrijas krīzes miermīlīgā atrisināšanā. Pagājušajā nedēļā padomu nāca klajā ar paziņojumu, un tas ir ļoti labs piemērs kopīgiem savienības pūliņiem miera veidošanā. Un Lietuvas prezidentūra strādās, lai visi kopīgiem spēkiem mēs šādu risinājumu arī panāktu. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietu un drošības jautājumos arī ļoti smagi un intensīvi strādā, lai nodrošinātu mieru Sīrijā. Ja mums tas neizdosies, ja Sīrijā turpināsies pilsoņu, pilsoņu karš un kaujas, tad eh, starptautisks starptautiskā humanitārā palīdzība būs izgāzusies. Mēs nedrīkstam pieļaut turpmāku cilvēku nogalināšanu. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka bērni nonāk bēgļu statusā, kā vientuļi bērni, nepavadīti bērni, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka izbarošana tiek izmantots kā kara ierocis. Visām iesaistītajām pusēm ir jānodrošina, lai Sīrijā strādājošie ārvalstu mediķi un humanitārās palīdzības sniedzēji būtu pasargāti. Un eh, visām ambulancēm un feldšeru iestādēm būtu jābūt pasargātām no kara darbībām. Ja mums tas neizdosies, ja mūsu pūliņi nesniegs nepieciešamos rezultātus, un ja mums neizdosies palīdzēt Sīrijas iedzīvotājiem, tad uh, mēs varēsim pateikt, ka mums nav izdevies to izdarīt. No Eiropas Savienības puses mums ir jāmēģina stiprināt Amerikas Savienoto valstu ANO loma un jānodrošina humanitārās palīdzības sniegšanas efektivitāte. Situācijas dramatisms pieprasa, lai mēs rīkotos nekavējoties. Bet, ja mums neizdosies sasniegt šos mērķus, tad eh, vismaz es ceru, ka bēgļu plūsma pieaugs lēnāk nekā šobrīd tiek paredzēts. Un tagad par konkrēto priekšlikumu, kur izteica Verhofstāta kungs par eh, humanitārās konferences rīkošanu Eiropas Savienības paspārnē. Eiropas parlaments savā rezolūcijā tādu ir paredzējis organizējam. Es eh, pilnīgi noteikti atbalstu šādu priekšlikumu. Vēl vairāk. Es eh, atbalstu komisāra atbalstu šai konferencei un padome ir gatava cieši sadarbojoties ar komisiju atrasināt šo jautājumu, jo komisija ir atbildīgā par šā jautājuma lemšanu. Un tomēr ar konferenci vien nepietiks. Krievijai, eh, Eiropas Savienībā ir jāiesaist arī Krievijas īrijas jautājumu risināšanā. Mums ir jābūt dalītai atbildībai humanitāro problēmu risināšanā Sīrijā un vēlētos izmantot man šobrīd doto iespēju izteikt savu lielāko pateicību Agijāra kungam, kā arī visam Eiropas parlamentam par jūsu ļoti aktuālo rezolūciju. Es uzskatu, ka mūsu visu pūliņu rezultātā mums izdosies palīdzēt Sīrijas iedzīvotājiem, pie tam palīdzēt laicīgi. Paldies! Paldies! Rezolūcijas priekšlikums uh, šodien 11.30 par to būs balsojums. Nākamais punkts darba kārtībā.